E, e, atstumtība un e, Eiropas Savienības integrācijas procesi tiek palēnināti. Tāpēc es arī domāju, ka tāpat kā lielākai daļai cilvēku mums vajag vairāk un labākas Eiropas, lai mēs varētu būt vienā līmenī ar vislabākajām loģistikas ķēdēm, lai palīdzētu risināt vides problēmas, palīdzētu lauksaimniekiem un eh, arī domāt par paplāšanāšanos. Eh, eh, tāpēc arī nevajag pārspīlēt ar taupību, bet ieklausīties mūsu iedzīvotājos. Eiropas parlaments arī piedalās likumdošanas procesā, un tāpēc mums ir jāieklausās īstajos avotos. Te nav runa par vienošanās noslēgšanu. Es domāju, ka mums ir jāskatās dziļāk neskatoties uz komisijas viedokļa. Un paldies, uh, un tagad uh, priekšsēdētāji dod vārdu individuālajiem kolēģiem. Lovakungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tie, kuri e, neekonomē, tiem ir jāorganizē. Tā teica Konfūzijas. E, manā īsajā laikā, kamēr es te strādāju, es e, esmu pārsteigts, ka te ne par ko nav jālauz galva, nav jādomā par izmaksām. Sabiedriskās attiecības, šoferi, braucieni, aprīkojums un ne par ko nav jāuztraucas. Mums e, nav parlamentam tikai divas, bet pat trīs atsevišķas ēkas, un tās visas ir jā, jāuztur. Un e, 500 miljoni iedzīvotāju, kas ir mūsu vēlētāju, viņi, eh, viņi tiek pakļauti eh, neilgtspējīgajam eiro eksperimentam, un to nevar atbalstīt, jo tas atspoguļojas negatīvos procentos, un eh, tādējādi tiek izkropļota kapitālisma būtība um, cilvēku materiālais stāvoklis pasliktinās. Uh, un eh, eh, apvienotās karalis Brexit aizstāvji eh, tur svēt uz savus spēkus. Un es domāju, ka konfīcijām savulaik bija taisnība, jo Eiropa šajā labklājībā tuvojas agonijai. Thank you. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad nākamais ir kolēģis eh, Olbrihts, kurš patiešām ir zālē. Eh, cienījamā priekšsēdētāja, komisāra, ministrija. E, tas ir pēdējais gads šajā DFS un Eiropas parlaments šajā e, gadā tam, tam, tam ir jāpievērš liela uzmanība, jo tas dod ieskatu nākamajā e, DFS. Tas, ko mēs sasniegsim 2020. gadā, atstās būtiski ietekme uz to, kas notiks pēc tam. Mēs esam sagatavojuši trīs priekšlikumus. Viens ir Eiropas komisijai, viens padomē un viens parlamentam parlamentam. Tie ir mm, ļoti atšķirīgi, bet te jau nav runa tikai par skaitļiem vien, jo tas, ko mēs gribam, mēs negribam eh, runāt tikai par summām un naudām, eh, kas tiek piešķirtas budžetā. Mēs gribam runāt arī par saturu, par to, kam gribam izdot naudu, cik daudz kas maksās. Un tas ir tāpēc, ka e, mēs esam nobažījušies par rīcību, ne tikai skaitļiem. Mums liekas, ka padomē ir daļa, kur e, padomē vairāk ir tehniskā grāmatvežu pieeja. Um, bet parlaments uh, savukārt reaģēja citādāk, uh, domājot uh, par saturu un nepieciešamību ne tikai to, kas būs 20. gadā, bet arī nākamajos gados aktuāli. Tā ir diskusija, kas mums ir ļoti svarīga, jo tā tiecas būtībā ne tikai uz 2020. gadu, bet daudziem, daudziem nākamajiem gadiem. Un tāpēc mums ir jābūt spēcīgiem un izlēmīgiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs priekšsēdētāja. Un tagad kolēģi Gvaminī viena minūte. Paldies, paldies, kolēģi komisāra kungs. E, e, mēs runājam par vispārējā budžeta diviem pīlāriem, kas mums ir jāizstaprina - darbs, izaugsme, sociālā dimensija un no otras puses vidā un klimata pārmaiņu e, novēršana. Un tā ir jaunā paudze, tas ir sarkanais pavadiens, kas caurvīja šīs tēmas, eh, prasot pieņemt konkrētus pasākumus pret klimata pārmaiņām. Viņi pieprasa izveidot instrumentus, lai pievērstos darba tirgumu un varētu īstenot savas kompetences. Kā sociāldemokrāti mēs esam gandarīti par eh, faktiem, ka eh, vairāk nekā 360 miljoni parlamentā tiek pieprasīti jaunatnes gadījumi garantija vairāk. Tas ir būtisks solis, lai pavērtu viņiem eh, darba tirgu. Mm, šie te miljoni, pie, eh, pieci miljoni jauniešu katru gadu tiek eh, jaunieši atbalstīti, un trīs ar pus jaunieši, miljoniem jauniešu paveras konkrētas iespējas. Tas ir budžets, kurā atspoguļojas mūsu jaunatnes cerības un vēlmes. Paldies, un tagad kolēģis Šastēlis, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Ja mēs vēlamies ambiciozu budžetu Eiropas Savienībai, mums ir jābūt vienotiem aiz um, mūsu abreferentu ziņojumu projekta, un es apsveicu viņu veikumu. Eiropas Savienības ģenerālajiem budžetam 2020. gadam. Ņemot vērā pagājušās nedēļas aktualitāti un tās negatīvo ietekmi uz budžeta sarunām. Nevajadzētu izslēgt 12. Eh, provizorā budžeta izmantošanu, kas nozīmētu kavēt mūsu ambīciju prioritāšu konkretizēšanos. Tas attiecās uz uh, sociālām, klimatiskām un ekonomiskām prioritātēm. Šeit es domāju programmu apvērsnes 2020, starp savienojumu mehānismu Eiropā, Erasmus, plus, jauniešu nodarbinātību un it īpaši pār jauniešu iniciatīvu. Un tieši tāpat padomi, noraidot šobrīd visus mūsu priekšlikumus, šķiet nevēlas meklēt ambiciozu kompromisu. Rīt ar masveidu balsojumu mēs nosūtīsim spēcīgu vēstījumu par plašu apjomu budžetu, kas dot mums iespēju reaģēt šo, uz šodienas aktualitātēm un reaģēt uz mūsu pilsoņu bažām, uz klimatu, uz jauniešu uh, problēmām. Un šeit ir runa par mūsu vēlmi izcelt jaunu politiķu paudzi un jaunas programmas Eiropas Savienībai. Paldies! Nu, un nākošais runātājs. Kolēģis Gējs uz vienu minūti. Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumie kolēģi. 2020. Uh, gada pučets, ar to mēs uh, sākam likt pamatus nākotnē. Vairāk naudas uh, klimata aizsardzībai, vairāk apropriāciju cīņā pret jauniešu bezdarbu, vairāk naudas zinātniskai pētība, pētniecībai un Eiropas vērtībām kas nozīmē arī cilvēku glābšanai, kuri bēg no kara caur pār vidusjūrai. Ja cil, Eiropa patiešām grib iestāties par cilvēktiesībām, tad mums ir vajadzīga jūras glābšanas programma, ko mēs pat labam liekam finansiālos pamatus. Mūsu iedzīvotāju, un es to vēršu krist, kristīgo demokrātu grupa šajā parlamentā. Kristiešiem varbūt nevajadzētu skatīties eh, kā slīgs cilvēki, kā slīgs bērni pie Lampedūzas. Cienījamie kolēģi, Eiropa var vairāk atbalstiet mūsu eh, pieteikumu, ko budžeta komitejā jau divreiz atbalstīja citi kolēģi. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad kolēģis Dāvids vienu minūti. vážená paní předsedající Cienījamais priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu izteikt, ka esmu nelaimīgs un neapmierināts par to, ka lauksaimniecība saņems mazāk līdzekļus. Mēs eh, to neatbalstām, eh, ka subsīdijas tiek samazinātas, jo tādā veidā palielināsies atšķirības starp dažādām dalību valstīm. E, tiks samazināti līdzekļi lauku reģioniem e, un lauksaimniecībai. Mūsu komiteja bija pret to. Tagad mēs zemniekus atbalstīsim mazāk, bet e, migrācijai būs desmit vairāk, procentu vairāk. Mēs atbalstām Turciju, bet jūs redzat, dāmas un kungi, kā rīkojas Turcija Ziemeļa Sīrijā kā, eh, ko viņa dara ar vietējiem iedzīvotājiem. Un eh, sagraujot eh, infrastruktūru. Tāpēc ir viens no daudzamajiem iemesliem, kāpēc mēs nevaram atbalstīt šo te projektu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Vāna Overfelda kungs pusotru minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eh, komisāri, cienījamie deputāti, 2020. gads ir pēdējais eh, gads pašreizējā DFS, eh, kas sākās 2013. gadā. Tagad ir sarunas jau par nākamo DFS, un 2020. gada budžets ir tā sakot tilts uz nākamo sasaukumu. Eh, budžeta komiteja runājot par 2020. gada budžetu eh, skatījās nākotnē un abās divām, abām divām referentēm liels paldies par paveikto darbu. Ehm, budžetu komitejas eh, vienošanās tika panākta ehm, eh, akceptējot nākotnes izaicinājumus. Eh, ir runa galu galā par klimata aizsardzību un mums ir nepieciešams arī um, piedalīties pētniecības darbā un konkurētspējā, bet mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts jauniešiem. Um, protams, ka migrācija, drošība eh, un daudzas citas tēmas ir liela izaicinājumi. Eiropas uh, Eh, parlamenta pozīcija šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka es esmu arī Eiropas parlamenta sarunas grupas locekle. Es darīšu visu to labāko, lai eh, konsekventi aizstāvētu mūsu viedokli. Apsolu jums, ka iestāšos ar visiem saviem spēkiem par to, lai sasniegtu tādus rezultātus, kas eh, atbilstu mūsu priekšstatiem un arī Eiropas iedzīvotājiem. Un tagad kolēģis Ferēra lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs. Ja šis budžets būtu sākuma punkts nākošajam daudzkošai eh, daudzgadu finanšu schēmai, mēs varam tagad jau teikt, ka sākums ir slikts. Šo budžetu eh, determinē ļoti neliela daudzgadu finanšu schēma kas ir eh, kļūdaini savās prioritātēs, kuras vēl eh, kļūdas vēl pasliktināsies sākot ar nākošo gadu, ņemot vērā eh, devumu dalību valstīm. Jāpasītro, ka tikai mazāk nekā trešdaļa ir veltīta ekonomiskai, sociālai un teritoriālai kohēzijai bet eh, daudz tiek eh, veltīts eh, militārismam, ārējām intervencēm, un priekšlikuma sakarā es gribu norādīt, ka ir grozījumi no e, mūsu partijas puses, kas paredz pozitīvus uzlabojumus jauniešu bezdarba, e, bezdarba mazināšanā, klimata pārmaiņu saku mazināšanā un e, bērnabadzības novēršanā. Paldies! Paldies! Nākošais kolēģis Ūriks. Važeni kolegovjā, esmu sī. Priek kolēģi, priekšsēdētāji. Es rūpīgi iepazinos ar budžetu projektu, un man šokēja tas, ka 10 miljārdi eiro tiks novirzīti birokrātijai un administrācijai. Tikai iedomājoties vien par to, ir smieklīgi. Eh, cilvēkiem no mazām valstīm, Slovākiem, ir jāstrādā desmit gadu, lai uh, E, visa šī birokrātija varētu tikt finansēta viena gada garumā. Es nesaprotu, kāpēc divreiz tik liels summa tiek virzīta migrācijas e, fondam, tā, tā, tas pats Frontexam un tik milzīgas summas Turcijai. Šķiet, ka jūs e, nevēlaties risināt migrācijas krīzi, jūs vēlaties pat to veicināt, un vēl jau vairāk jūs vēlaties paplašināt reģionālās atšķirības, jo lauksaimniecības subsīdijas pamazām pakāpenisties novirzītas lielajām valstīm, mazo valstu lauksaimniekiem nav iespēja konkurēt ar lielo valstu lauksaimniekiem. Un tad nav pārsteigums, kā situācija veidojas šādi. Nākošais runātājs kolēģis Levandovskis, priekšsēdētājs, da, Dargo Gintērs, piedaloties šajā eh, gada, pas, ikgadējā pasākumā ir kārtējo reizi dežavu sajūta, jo mēs uh, runājot par dažādiem spēles etapiem, identificējam vajadzības, pēc tam nāk priekšlikums, pēc tam padome nāk ar saviem samazinājumiem, reizēm uzklausot, reizēm ne mūsu ieteikumus, pēc tam parlaments atjauno savus priekšlikumus. Šogad mēs uzstājām uz. Uh, klimata prioritātēm 2,7 miljārdi eiro papildus komisijas priekšlikumam. Un tagad mēs sagaidām ļoti interesantu samierināšanās procedūru, kurā Esmu jau tik daudz piedalījies, taču ja šī samierināšanās procedūra būs pārāk ilga, tad tas nebūs pozitīvi mūsu institūciju tēlam, jo ir nepieciešama vienošanās un nevis tās trūkums un ir vajadzīga paredzamība. Šis ir pēdējais gada eh, ikgada budžets šajā uh, finanšu schēmā, pie kuras sākotnēji strādāju es periodam no 14. līdz 21. gadam. Un tāpēc šodien visi uzlūko šo budžetu projektu, salīdzinot to ar daudzgadu finanšu schēmas budžetu, tāpēc ir būs, būtiski ņemt vērā pantu 15.3 un rīkoties elastīgi. Paldies! Nākošais runātājs ir deputāte Markēša. Uz vienu minūti priekšsēdētāji, kolēģi, komisāru Tingeru, godami ministri. Budžeta projekts, par kuru mēs runājam, ir zemāks nekā nepieciešamais. Komisija Eh, nāks klajā ar klimata ceļkārti. Ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai finansēt taisnīgu pāreju uz eh, oglekļa neitrālu eh, ekonomiku, vienlaicīgi saglabājot sociālā taisnīguma kritērijus. Un, manuprāt, E, ir jāpaturprātā, ka vienmēr ir jāmācās. Nākošajai daudzgadu finanšu schēmai no 21. līdz 7. gadam tas, kas ir mūsu priekšā no komisijas puses un tagad arī no padomas puses, ir izveidots e, e, gada budžetos, kas ir vēl mazāki nekā 20. gada budžets. Un tas izvērtīsies e, par nereālu pasākumu apmierināt e, gan gaidas, gan apņemšanas. Eiropas komisija un padome nu, nāk ar politiskām apņemšanām, un no otras puses nepieciešamie grozījumi attiecībā uz 20. gadu budžetu, kas tiks apstiprināts parlamentā tām ir jāpamato no pozīcijas daudzgadu finanšu schēmai un jāņem vērā parlamenta apzinātās nepieciešamības un realitātes. Paldies! Nākošais runātājs kolēģi Aģī uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies! Valsts sekretārkungs, komisārkungs, dargie kolēģi, rīts parlaments aizstāvēs acīm redzam lietu Eiropas Savienība noteica kā prioritāti paredzēt 20% budžetam, pārdomi pēdējiem gadām ir samazinājusi finansējumu šīm mērķu sasniegšanai. Uh, Šeit es gribētu pasvītrot pretrunu, kas atkārtojas. Katru gadu dalībvalstis piešķir lielu atbildību Eiropai, kas dos mums iespēju cīnīties pret eh, klimatu pārmaiņām, veicināt eh, mūsu uzņēmumu konkurētspēju, jauniešu eh, konkurētspēju, bet katru gadu tiek samazināt te finansējumi izpētēji klimatam, MVU, kā tiek skartas programmas jauniešu nodarbinātībai. Dargie kolēģi, e, šī e, komēdijas cienīgie gājieni ir ieilgošie. Paredzēsim beidzot mums e, jaunus resursus. Paldies! Nākamā rodās kolēģe Vāna vienu minūti. Paldies, priekšsēdēji komisāri, darbie kolēģi! <clears throat> mums ir vajadzīgs spēcīgs budžets, lai tiktu ar nākotnes izaicinājumiem galā. Parīzes klimata vienošanās īstenošana, Eiropas sociālās savienības izveidu un cīņa pret jauniešu bezdarbu. Mēs globālas problēmas vairs nespējam risināt nacionālā līmenī, un vairāk Eiropas nesasniegt ar mazāk naudu. Tādēļ ir <clears throat> jāpāriet uz pašu līdzekļiem. E, nevaram vairs tikai būt atkarīgi no dalību valsts iemaksām. Jaunais budžeta priekšlikums eh, nāk ar masīviem eh, uzlabojumiem, 2 miljardi vairāk klimata izmaiņām, jauniešu bezdarba apkarošanai, eh, cilvēku glābšanai uz jūrām, bet budžetam ir arī būtiski trūkumi, piemēram. Trūksta Eh, dzimumu vienlīdzības sadaļā daudz kā un eh, tam budžets, lai gan visas institūcijas it kā apliecina savu atbalstu šiem mērķiem. Tādēļ mums ir vajadzīgi vairāk darbi, ne tikai vārdi. Es esmu militāri neitrāls valsts deputāts, tādēļ es ļoti nožēlēju, ka tādā laikā, kad mums ir e, e taupības pasākumi sociālajā jomā, bet e, bruņošanas joma saņem masīvu e, finansiālu atbalstu. Mums ir vajadzīgi drīzāk mazāk nekā vairāk e, ieroči un <clears throat> vairāk e, klimata politikas. Paldies! E, sveicu jūs un līdz ar jums arī 500 miljonu Eiropas pilsoņu. Turpinot eh, debates, došu vārdā deputātam Kūsam, identitātes un demokrātijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi. Vai apzināmies, ka 2020. gada budžets Eh, <clears throat> aptver gandrīz 170 miljardu eiro. Tā ir nodokļu maksātāja nauda. Ar šo naudu mums jāpietas uh, uh, saimnieciski atbildīgi, tādēļ esam šeit ievēlēti. Un, protams, ir saprātīgi tērēt naudu izglītībai, pētniecībai <clears throat> un lai cīnītos pret um, neliederīgu līdzekļu tēriņu. Uh, iztērēšanu, bet ar visām šīm lielajām e, izmaksām. Ja mēs nespēsim neko ietaupīt, samazināt, tad mums nebūs manevra telpas e, tiešām vērtīgo mērķu īstenošanai. Tādēļ atgādinu un aicinu jūs. Neaizmirstiet savu atbildību, kas jums ir kā tauts ievēlētiem deputātiem e, jūs tērēt šos līdzekļus jūsu pilsoņu nodokļu maksātāju vārdā. Paldies, deputāt kungs, un tagad došu vārdu deputātam Kūžmjukam no EKR grupas. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kungs. Pēc balsojuma budžeta komitejā bija vairāk kā tūkstoši grozījumu, un tagad mēs redzam, ka apropriācijas ir uh, palielināts 2,7 miljonu eiro un ap 170 citiem mērķiem. Mēs gribam arī vairāk līdzekļu atlīdzināt jauniešu bezdarba apkarošanai, kā arī apāršņu 2020 programmai. Ir samazinājumi eh, ražu, eh, ražotāju organizāciju. Eh, ja no, no šīm samazinājumiem esam atkal atkāpšies, tas ir apsveicami. Frontex arī saņems pienācīgu finansējumu. <clears throat> arī labi bet 2020. gada budžets ir pēdējais pašreizjā daudzgada finanšu plānā. Līdz ar to kopumā eh, ar šiem līdzekļiem varētu arī nepietikt, jo eh, kohēzijas politikas un lauka attīstības politikas jomā ir vēl vairāk programmu. Budžets ir balstīts uz diezgan konservatīvām aplēsēm. Līdz ar to mums varētu būt atkal jāsaskaras ar atliktiem maksājumiem, eh, kas ir bijuši pagātnē jau līdz 30 miljardiem eiro. Paldies, Botengas kungs, nākamais. Nākošais runātājs, deputāts Potenga. Paldies priekšsēdētāji. Iekšējais tirgus veido nevienlīdzības. Mēs zinām, ka pieaugošs kapitāls var palīdzēt veidot vairāk peļņas īsā laikā, bet papildus tām veidojas e, rūpnieciski tūkstneši. E, Pēdējo gadu laikā atsevišķās valstīs eh, Latvija, Lietuva, Bulgārija ir zaudējušas 15 līdz 25% iedzīvotāju. Beļģijā mēs redzam, kas notika ar metalurģiju, ar katerpillāru, ar celoru metālu, ar autobūvi, eh, Ford Genk, piemēram. Un eh, šajā stāvoklī E, budžets vismaz varētu būt kāds plāksters, kad kaut ko līdz un nauda ir. Mēs redzam, ka ir budžeta rezerves. E, no vienas puses ir šīs rezerves, no otras puses ir sociālajie steidzamības jautājumi. Bet jūs sakāt, ka šīs rezerves netiks izmantotas. Tā, tad e, aprēķini nav labi. Mēs negribam tikai spīdumus, mēs gribam mazliet vairāk. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, Rīs Mogas kundzei, neatkarīgai deputātei. Paldies! Kopš 18. Eh, gadsimta tiek teikts, ka nevajadzētu būt eh, nodokļiem bez pārstāvniecības. Es ceru, ka šī būs mana pēdējā iespēja runāt šajā <clears throat> demokrātiskajā fasādē. Es ceru, ka demokrātiskie principi tiks respektēti. Ja Eh, apvienotā karalista atstās šo tehnokrātiju tuvākajā laikā, tad būs pilnīgi nesaprātīgi gaidīt no brītu nodokļu maksātēm, turpinā, gaidīt turpinātu finansējumu eh, pasākumiem, eh, kurus viņi nespēja ietekmēt. 1919. <clears throat> gadā Britu premjerministrs teica, Eh, eh, komisijas prezidentam eh, Delor kungam, nē, nē, nē, tas ir bija 1990. gadā. Tas bija attiecībā uz papildu integrācijas pasākumiem, un to es pašu mums vajadzētu arī teikt par budžeta pienesumiem pēc apvienotās karalists izstāšanās. <clears throat> Nevajadzētu šādi izlaupīt apvienotās karalists pilsoņus Es pieprasu, eh, ka jā, de, de, jārespektē demokrātija. Paldies, un es gribētu arī, lai jūs visi ievērotu runāšanas laiku, kas ir viena minūte katram. Paldies! Herbsta kungs, Eiropas tautas partija. Dāmas un kungi, eh, tas bija diezgan humoristiski ja kāds, kurš priecājas, ka parlamentu pa pieciem, eh, piec nedēļas tiek nosūtīts eh, atvainājumā uz uh, eh, kritizošo parlamentu kā nedemokrātisku, bet, nu labi, tas tik tā, jo mēs runājam par budžetu. Šeit neiet tikai runa par naudas sadalu, bet par Eiropas pienoto vērtību. Tas ir vienmēr jāatgādina. Ir tik daudz piemēru. Uh, <clears throat> Connecting Europe, uh, apvārsnis. Te runa ne tikai par tērēšanu, bet par to, ka šeit līdzekļus var izmantot efektīvāk nekā nacionālās valstīs. Minēšu ļoti labu piemēru - Galileo. Diez vai Somijai pašai izdotos šādu satelītu sistēmu <clears throat> izveidot arī ne eh, Lielbritānijai, bet tomēr eh, Briti vēlas tajā piedalīties arī pēc izstāšanās. Tagad mēs redzam, <clears throat> arī pēc miljardu investēšanas nav jēgas mm, šeit uh, šo naudu mazināt, lai šo pienoto vērtību sagraut. Tādēļ es aicinu, sardzēsim arī turpmāk šo pienoto vērtību. Un otrs princips, uz ko mums arī šeit kā parlamentam jāraugas, tas ļoti svarīgi. Pirmdien nedrīkstam citādi runāt, kā otrdien budžeta debatēs, piemēram, vakar vakarā. <clears throat> ļoti intensīvi strīdāmies par antisemitismu, un ļoti labi, ka Eiropas saimnībā tagad mēs veicinam uh, E, mācību grāmatu e, e, drukāšanu Palestīnā, bet lūdzu ne tādas, kurās antisemitisks prasības izskan. Nedrīkstam pirmdien runāt savādāk kā otrdien. Te mums jābūt arī paškritiskiem kā deputātiem. Paldies! Biedrona kungs, S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze. 513 miljonu ES pilsoņu atkal gaida kārtējo ES budžetu, rēķinoties ar to, ka ES vērtības, par kurām runāja arī iepriekšēji runātāji, ka mūsu principi tiks ievēroti. Ka mēs savus prioritātes arī īstenosim, to viņi no mums gaida. Un kārtējo reizi atkal, diemžēl, viņiem nāksies vilties. Šīs prioritātes, kuras mēs esam nosprauduši, šīs vērtības, kuras mums būtu jāaizstāv, diemžēl, tas netiks izpildīts. Un man jāsaka nožēla, ka e, šajā budžetā atkal nepietiks līdzekļu, lai cīnītos pret E, klimata katastrofa Polijā. Es pārstāvu Poliju. 5 cilvēki, 5000 cilvēkiem nāks mirt ik gadus. E, šī iemesla dēļ tā ir vidēja pilsētiņa Eiropā. Vidēja izmēra. Un jau tagad 50% jaunieši nespēja atrast darbvietu. Vakar mēs runājam par radikalizāciju, un tieši te arī rodas šī radikalizācija. Tādēļ aicinu nākotnē tādu budžetu pieņemt, kas radītu vienlīdzīgas spēles noteikums. Paldies, nākamais Torvalds kungs Riņu grupas vārdā. Paldies! Priekšsēdes kundze komentēšu to, ko mēs dzirdējam no Rīs Mogas kundas. Tūkstoši 18. gadsimtā tā tad izskanēja šis teiciens - nav pārstāvniecības bez, e, nav nodokļu bez pārstāvniecības. Kāpēc viņš to teica? Tāpēc, ka Britu parlaments e, viņam aplika nodokļiem. Tā tad lūdzu pārbaudiet vēstures fakts. Labi, viņi pārbaudīs vēstures fakts. Tagad atgriezīšos eh, un turpināšu eh, runu savā zviedru dzimtajā valodā. Tātad runājot par budžetu. Eh, šeit izskanēja, ka ir daudz solījumu un beig beigās mēs nonākam pie deficīta. Ar to bija jātiek galā arī pagājušā sasaukuma beigās, budžeta termiņa beigās, atvainojos. Un Es domāju, ka Somijas ministre labi saprot to, un e, e, ministrs un, e, un e, ņems to arī vērā. Deputāta kungs, lūdzu. Ir, ir e, zilās kārtīts jautājums no Rīs Mogas kundze. Vai jūs to pieņemsiet? Jā, izņēmuma kārtā es pieņemšu. Labi, nu tad lūdzu deputātes kundze, 30 sekundes jums laiks. Paldies, ka pieņemat. Un paldies par uh, eh, mācību stundiņu. E, vēsturē. Es tīri labi zinu savas valsts vēsturu, un mēs zinām, ka 1776. gadā amerikāņi e, nolēma, ka mēs viņu intereses e, nepārstāvjam tik vai. E, jums jāuzdod jautājums, zilās kartītes e, saka priekšēd, ka viņi vairs nevēlēja būt ar mums saistīti. Vai jūs varat pas paskaidrot, kā tad tā, ka apvie, ASV ir ļoti pozitīvi attīstījusies kopš tā laika, kopš ir pametos nedemokrātiski savienību. Es nesen esmu daudz uh, lasījis Trumpa kunga uh, Twitter ierakstus un neesmu pārliecināts, kā apvienotā karalists tik veiksmīgi attīstās. Uh, Savienotās valsts, atvainojiet, aptvainojiet tagad un uh, vārds Darē kungam. Runājot par e, nākamo budžetu un par to, kā nodokļu maksātājs līdzekļus nākotnē izmantot. Mēs daudz dzirdam par solidaritāti un par to, kas ir vajadzīgs e, invalīdiem, bet Erasmus programmā un citā programmā mēs redzam pavisam kaut ko citu. Kā tad tur ir? 2020. gadā Erasmus programmam bija 14,7 miljonu eiro ar 262 miljoniem eiro uh, invalīdiem, kas ir 1,8% no programmas kopbudžeta. Un tagad, kas ir paredzēts no 21. līdz 27. gadam Erasmus, 30 miljardi eiro, apmēram 5 miljoni sportam. Ja parēķinam, tad redzam, ka sportam un sociālajai integrācijai invalīdu ir vairs tikai 1,4% īpatsvars. Līdz ar to Eiropas komisija šeit izrāda solidaritāti tikai e, vārdos, nedarbos. Un tagad došu vārdu Tošanovska kungam no EKR grupas. Es esmu ITRA komitejā atbildīgais par Eiropas aģentūrām. Viena no tām atbild par Galileo satelītu navigācijas projektu, kas, kurai tagad ir ļoti svarīgi saņemt turpināt finansējumu, eh, lai programma varētu veiksmīgi turpināties. Aģentūrai ir arī jāgatavojas, lai paplašinātu savas kompetences. Es kosmosa programmas ietveros, un tad ir Bereg birojas, vismazākā aģentūra, kas ir cietusi no resursu trūkuma jau ilgu laiku. Ir telekomunikācija regulātori, eh, kas ievieš 5G eh, tehnoloģijas, un tādēļ arī šai aģentūrai jāsaņem pienācīgs finansējums. Uh, Līdz šim mums ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība ar padomu, un es ceru, ka tas būs arī turpmāk tā attiecībā uz eh, šo jauno budžetu, piemēram. Un tagad vārds eh, Buloka eh, kungam no neatkarīgiem deputātiem vienu minūtu. Priekšsēžu skundz. Es budžets nākamajam gadam no apvienotās kalists prasa apmēram 13 miljardu mārciņu. Uh, iemaksu 2020. gadam. Kaut gan apvienotā karalista jau vairāk kā pirms trim gadiem nobalsoja par izstāšanās no Eiropas Savienības Boris Džonsons ir apņemies, eh, ka apvienotā karalista iemaksās budžeta eh, iemaksas bez pārstāvniecības 2020. gadā. Un, ja tiks šis līgums eh, apstiprināts, tad mums arī būs jāiemaksā Eiropas investīcijas bankā potenciāli līdz pat simtiem miljārdu apvienotāji karalistē arī būs uh, eh, muitas robeža īru jūrā. Tā ir skaid, eh, skaidrs pārkāpums tam, ka apvienotā karalīste bija apņēmusies uh, uh, Ziemeļīrijas uzņēmumiem nodrošināt netraucēt piekļuvu apvienotās karalistes tirgumu. Mēs eh, esam nobalsojuši, ka gribam izstāties no Eiropas Savienības, un tagad ir skaidrs, ka Boris šo vienošanos parlamentā nevarēs apstiprināt. Tādēļ ir laiks pienācis eh, spiest vienam otram roku un eh, aiziet bez vienošanās, tikai tā varam demokrātisko balsojumu respektēt. Paldies, un tagad Resler kungs no ETP grupas. Poštovana potpredsjednice. Paldies. Eh, priekšsēdētājs kundze budžets ir tāda maģiska lieta, kas eh, pārvērš politiskos mērķus realitātē. Eh, tieši tāpēc, runājot par investīcijām un Eiropas modernizācijām, mums nevajadzētu aizmirst arī visas, visas, visu Eiropas reģionu attīstību Eh, pēdējais eh, DFS eh, budžets tam ir jābūt tādam, kas atbilst mūsu vēlētāju prasībām un gaidām. Mums ir jāatbild arī uz klimata izmaiņām. Mums ir vajadzīgs vairāk Erasmus, jo tas ir viens no veiksmīgākajiem Eiropas projektiem. Tāpat ir nepieciešams lielāks atbalsts uzņēmējiem, novatoriskiem risinājumiem un pētniecībai. Jāpalielina arī mūsu drošība un jāstrādā ar migrācijas jautājumiem. Šajā budžetā mums jāturpina veidot spēcīgāku Eiropu, kas balstītos uz lielāku solidaritāti. Mums ir jādomā par jauna, nākamajām paudzēm un nedrīkstam aizmirst pagātnes veiksmīgo politiku. Paldies, un tagad eh, Reslera kungs no S&D. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, domājot par šim te budžeta runām, sarunām un vienošanos pēc tām dokuments ir skaidrs un nepārprotams, kas atspoguļo vienošanās. Un runāsim par prioritātēm, par ko te ir runā. Eiropas e, budžets 3,5% ir samazinājies, e, kas nozīmē mazāk nekā 1% no GNI. Un tā, ja izējot e, apvienotāji karalistē būs 3,9%. Eh, ar to samazināsies mūsu izdevumi, bet mēs varam tomēr kopīgiem spēkiem sasniegt vairāk nekā atsevišķas dalību valstis. Mums vajag atbalstīt zinātni, pētniecību, attīstību, modernizāciju, zaļo ekonomiku un vērsties pret eh, klimata izmaiņām. Uh, Un e, tāpēc arī e, ir svarīgi turpināt darbu. Un tagad Katanaina kungs e, no Riņu grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs eh, zinām, ka budžeta spiediens saistībā ar nākamo gadu eh, saistās arī ar nākamo DFS. Eh, un mums ir jāskatās, lai Brexits un citi procesi neatspoguļotos tieši lauksaimniecībā jo ir svarīgi vietējie produkti, kas būtu droši un ilgspējīgi arī nākotnē. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams uh, radīt atbilstošo eh, satvaru no Eiropas parlamenta puses. Un eh, tieši tāpēc arī Eiropas parlamentam ir jādomā, kāda ir tā attieksme pret lauksaimniecību šajā pēdējā DFS gadā. Eh, ja mēs runājam eh, godīgi, tad es domāju, ka 1,3% tomēr būs mazliet par daudz iemaksu. Paldies, ka priekšsēdētājiem tagad krākungs. Jā tas, ko mēs redzam, mēs redzam, ka Eiropa vairs nespēja turēt līdz citiem plaukstošiem reģioniem, bet mums ir budžets ar vislielāko kategoriju lauksaimniecībā, un mēs strīdamies kā deputāti par to, vai mums vairāk izdot atbalstot nelegālo bēgļu pārvadāšanu vidusjūrā. Un, atbalstām vai atbalstīt klimata pasākumus, kuri diez vai būs iedarbīgi ir e, jāuzdod jautājums, ko mēs dodam Eiropas cilvēkiem. Un e, te nebūs e, runas par mīļākajiem ideoloģiskajiem projektiem vai lauksaimniecības. Eh, projektiem, kas liecina par eh, lielāku birokrātiju un atsvešināšanos no patēri, patērētāja. Un eh, tas arī liecina par to, ka mūsu institūcijās šeit viss nenotiek optimāli. Mums ir jābūt spējīgiem un gataviem domāt jaunā virzienā, atsaistoties no mūsu ideoloģijas, bet gan uh, pat saglabāt veselo cil, uh, saprātu un uh, nesot, uh, atbi izjūtot atbildību pašvaldību priekšā. Uh, Man jāatzīst, ka padome eh, tomēr dzīvē ir tuvāka nekā šis parlaments. Paldies! Un eh, at, atvainojiet, tā tad. Izdilās kartīts jautājums no Ramonas kundzes Rina grupa, vai jūs pieņemsiet to? Lūdzu, deputāts kundze. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt jūs varētu būt konkrēti, kādi būs tie pasākumi, kas jūsuprāt cīņā pret klimata pārmaiņām ir neefektīvi, un tāpēc arī nevajadzētu viņus ietvert budžetā. Lūdzu, atbildiet. 30 sekundes. Paldies! Klimata pārmaiņu jautājums, eh, uz to nevar Eiropa viena dot atbildi, un ja mēs rīt beigtu Eiropā eh, CO2 izmešus radīt, eh, tad tomēr visas pasaules klimata izmaiņas mēs nevarētu pār, apturēt. Tāpēc ir jautājums, kāpēc mēs darām to, ko mēs pat, ja darītu, tas neko neietekmētu, jo ir ASV, Ķīna un citas eh, plaukstošas valstis, kuras negrib piedalīties šajā sistēmā. Iznāk tā, ka tas notiek uz darbinieku un strādnieku un ģimeņu rēķina, un mēs to nevaram atbalstīt. Paldies, un tagad Brudžinska kungam vārds EKR. Paldies, priekšstādātāji, godājumie deputāti, komisāri. Vairāki jau runāja par Konfūciju, par Aristoteli, par kristiešu saknēm, tika runāts par cīņu pret antisemītismu. Uh, tika runāts par klimatu, pār tīra, cīņu par tīrāku gaisu un esam nonākuši jau līdz Dionīsam. Padomu piedā, komisija piedāvā, padomi samazina, eh, parlaments eh, atjauno un eh, Eh, atslēgas vārds šeit ir kompromiss. Mums ir jāpievērš uzmanību vienam aspektam šajā lielajā izrādē. Nepārsniegsim eh, mums atvēlētā laika robežas, kā tas notika pagājušo gadu. Eh, būsim vērīgi, lai mēs šajā E, izrādē iekļautos nepareizajā e, ietvarā, kas mums ir paredzēts daudzgadu finanšu schēmai, paturot tādu režīmu, kurš dotu iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem sajust, ka mēs viņus pārstāvjam. Paldies, tagad e, neatkarīgo vārdā furores kungs vai kundze. vai mikrofonu. Grazie. Paldies, priekšsādātāji. Itālijā. V mazāk izšķērdēšanas un vairāk eh, pilsoniskas apņemšanās. Tas ir būtiski piedzvaigžņu kustība atbalsta vairāk līdzekļu piešķiršanas lauksaimniekiem, izpētējiem, bebū. Ir jāraugās nākotnē, un tāpēc mēs vēlamies eh, vairāk drosmes programmas, kuras labi funkcionē un mazāk tām, kuras neko nedod pilsoņiem. Tās, kuras ir pievienoto vērtību sociālā, ekonomiskā vidas ziņā, tās ir jāatbalsta bet kur tad rast līdzekļus? Samazināsim admini, administratīvās izmaksas, samazināsim deputātu komisāru atlīdzības. Un visbeidzot, Turcijas gadījumā bloķēsim pirms iestājas līdzekļus eh, kā reakciju uz agresiju kurdu tautai. Paldies! Kristo uh, Foro kungs no ETP. Emis... Paldies, priekšsēdētāji! Mēs piedaram grupai, kurā tic spēcīgai Eiropai. Mēs atbalstām spēcīgu Eiropu. Mūsu redzējums ir Eiropa, kas ir sociālā, kas ir izaugsmas Eiropa, lai varētu veidot šāda tipa Eiropu mums ir nepieciešams robusts budžets. Tomēr, ja Eiropas eh, Savienības padome turpina samazināt finansējumu izaugsmēji, drošībai un kohezijai Eiropas Savienībai, tad mums neizdosies izveidot to Eiropu, kādu vēlamies. Mēs nevaram pat iedomāties uh, zemi bez Eiropas Savienības. Mums ir līdzekļi nepieciešama apvārsni 2020 Erasmus plus e, Eiropai, kas atbalsta lauksaimniekus, tos, kuriem ir visvairāk vajadzīgas šīs Eiropas Savienības politikas. E, e, šim atbalstam ir jāsasniedz ik vienam, līdz ik vienam pilsonim, ik vienā vismazākajā valstī Eiropas Savienībā, piemēram, kā Kiprā. Tomēr. Eh, budžetā nedrīkst paredzēt līdzekļus tiem, kuri pārkāpj starptautiskos likumus, kā to dara Turcija. Šī Eiropas Savienība nevar atļauties sev runāt par eh, vienlīdzību starp dzīvumiem. Tam ir jābūt kaut kam sasniegtam. Tiesas, kuri pārkāpja dzimumu līdztiesību, tiem ir par to jāmaksā. Paldies Settinger kungam par viņa uh, ievērojamu uh, devumu, lai sagatavotu spēcīgu budžetu. Paldies! Paldies! Tagad Gamonas kundze riņu grupas vārdā. Es gibt beim Budget 2020. Runa ir par 2020. gada budžetu, eh, par ļoti būtiskiem eh, Eiropas nākotnē projektiem. Nākamais gads būs izšķirošs mūsu kopienai. Runa ir par izglītību un Eiropas integrāciju, ko atspoguļo Erasmus programmā. Katrs eiro, kas šeit ir ieguldīts, ir ieguldīts labā nākotnē. Runa ir par digitalizāciju, vēža pētniecību. Tās ir visas tēmas, eh, ko eiropiešus skar ikdienā. Tāpat ir runa par pasaules pastiprinātu sadarbību ties, drošībā un tieslietu jomā, kā arī eh, vēršanās pret klimata pārmaiņām un apdraudējumu, kas no tām izriet. Un kas vēl ir ļoti būtiski, nākamajam gadam būs būtisks kom, eh, projekts arī konference par Eiropas Savienības nākotni. Ar katru gadu mēs sajūtam arvien vairāk, ka mums ir jāreformē Eiropas institūciju sistēma. Eh, tā vairs neatbilst mūsdienu laika garam. Ja mēs gribam būt mūsdienīgi, tad ir jāmainās. Un tāpēc arī, ja dalībvalstis nu, liektu būtiskas investīcijas, tas būtu fatāls signāls jaunieti, jauniešiem Eiropai un nākotnē. Eiropai ir vajadzīgi resursi. Paldies Černecka kungam, EKR grupas vārdā. Paņi e- Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Ministra kungs, dārgie kolēģi, Eiropas parlaments, eh, tajā tiek runāti daudz vārdi, bet eh, tam ir viena priekšrocība, tas vienmēr var izmantot liela budžeta priekšrocības. Padomē ir eh, daudzas priekšrocības. Un tikai viena iespēja padome uzvedas kā persona, kura grib nogriezt visu, ko vien var. Uh, un valstis, kuras uzņemas Eiropas Savienības prezidentūras panākumus, tām vajadzētu, uh, kā bagāt, it īpaši bagātajām valstīm, sajust dziļāku empātiju pret nabadzīgākām valstīm, kas uh, Eiropas struktūrās ir iekļuvušās tikai vēlāk. Mēs atbalstām uh, kā EKR kompromisu un mēs domājam, ka vissvarīgākai politikai būtu labi jādarbojas gan kohēzijas, gan KLP politika tikai. Un mūsu debatas um, tas arī atspoguļo um, svarīgas uh, sarunas, kas ir norisinājušās par DFS. Paldies, Dobnīkungs, neatkarīgo deputātu vārda. Paldies, priekšsēdus kundze. Šomēnes budžeta izpildes komitejas sanāksmē Brexit pārtīja. Uzzināja, ka Eiropas Sanība 4 miljardus eiro bija neliedrīgi tērēši no savu 2018. gada budžetu. Tas ir 700 miljonu eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un kas ir vēl jaunāk Eiropas Savienībai, nekādā veidā nav iespējams precizēt, no kurienes 885 tūkstoši eh, miljonu eiro ārvalstu atbalsts, kur tie pazuduši. Un šokējoši, ka. E, e, to visu vēl atbalstam. Eh, eh, un eh, arī revizijas palātā ir bijušie deputāti. Nu, tad jau tikai katastrofa vien var būt. Tā tad 68,3 miljārdi eiro palielinājums šeit budžetā. Uh, To visu ņemot vērā, Brīselē vajadzētu eh, censties atgūt uh, sabiedrības uzticību un lai budžetam tiktu nodrošināts neatkarīgs audits, jo priekšsēd mēs nevaram uzdroš, uzticēties Eiropas savinībai ar savu ienākumu nodokļiem vai PVN. Ar Eiropas savinību mēs nesaņemsim neko apakaļ. Tā tad tiešām 2020. gada budžetā nekā labi neredz. Paldies. Vai jūs varētu lūdzu uzlikt eh, austiņas? Vai jūs varētu lūdzu paklausīties? Jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs pieņemsiet to no uh, eh, Džahovska kunga no ETP? Vai jūs pieņemsiet to? Jā, jā, labi. Paldies, kolēģi, paldies par drosmi, ka jūs pieņēmāt man jautājumu. Lieliska runa, un tiešām jūs man iedvesmojat, bet ir viena vaina jūsu, viens trūkums jūsu runā. Jūs eh, pilnīgi nepieturaties pie faktiem. Lūdzu, pasakiet konkrēti. Kur ir šie 80 miljārdi, kas ir pazuduši no es budžeta korupcijas dēļ? Lūdzu, parādiet man precīzi. Uh, Pretējā gadījumā es teikšu, ka jūsu runa bija e, tīrā vēlēšana kampaņa. Jums ir 30 sekundes precīzi, lūdzu. E, par šo naudu varēja lasīt. Es e, revizijas palātas ziņojumā jums nav saits, es jums to nosūtīšu, citādāk varam bārā par to parunāt. Eh, ja jums ir interese par Eiropas eh, entente cordiale. Un tagad sarvamā kungs eh, no tautas partijas. Arvoisa puhemies, suuret kiitokset ensinnäkin raportööri. Priekšsēdētājs kundze, paldies par referentei Holmerierai un komisāram Otingeram par ieguldīto darbu veidojot budžetu. E, tā ir pievienotā vērtība, ko saņems dalībvalstis un Eiropas iedzīvotāju. Katrs eiro, kas tiek atņemts no budžeta, e, savukārt nevarēs pavairot e, labklājību. Tagad ir diezgan grūti saprast šo situāciju padome, ko grib padome vairāk un um, prezidents prezidentūra ieteica savukārt eh, samazināt līdzekļus par 1,5 miljārdiem eiro. Un e, es nevaru e, atbalstīt apvāršņa e, programmas samazināšanu par vairāk nekā 400 miljoniem eiro un vēl 300 miljoni elastības instrumentam. Tie ir samazinājumi, kas ietekmēs Eiropas nākotni. Un tāpēc arī It īpaši jāpadomā par to, ka prezidentūra no komisijas šodien ir saņēmusi arī piezīme saistībā ar budžeta disciplīnu. Un tāpēc es domāju, ka varbūt eh, būtu vieglāk varbūt aizstāvēt budžeta samazinājumus, bet tomēr vairāk vajadzētu paskatīties katram uz savu budžetu. Eh, tās ir prezidentūras jautājums padomai. Eh, kāpēc horizontā notiek tāda līdzekļu samazinājuma? Un tagad Garikāno kungs no Riņu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Pasauli mainās un e, budžets nedod mums iespēju būt bruņotiem šo pārmaiņu sakarā. E, Padoma atgādina, kas ir būtiski šo pārmaiņu sakarā no pilsoņu puses. Mēs vēlamies, lai šīs pārmaiņas iekļaut cīņu pret klimatu pārmaiņām e, un lai dotu iespēju veidot pienācīgi digitalizētu pasauli, kā arī tādu pasauli, kur attīstība un izpēti ir ar aizvien lielāku vietu. Tad, kad mēs e, runājam par šo budžetu un padomus nostāju, šis budžets paredz vairāk investīciju uh, Eh, Erasmus un pārsniegt 2020, kas ir būtiskas programmas Eiropas attīstībai, vairāk eh, tēriņu cīņai pret klimatu pārmaiņiem. Eh, mēs vēlamies vairāk līdzekļu Eiropolam un pilnīgi noteiktu budžetu, kas iekļauj pilsoņu prasības, un, un tāpēc no Reņu grupas mēs balsosim par šo budžetu priekšlikumu. Overgārda kungs, neatkarīgi deputāti, runās nākamais. MEP, e me... Es ceru, ka drīz būšu bijušais deputāts, un tāpēc atļaujiet dot kādu padomu. Eh, daudzas